A warm welcome, uh, dear colleague. Sirsnīgi sveicu visus mūsu kolēģus, sirsnīgi sveicu arī dalībvalstu parlamentu pārstāvjus, komisāra kungs, Svitānova kungs, Šahīna kungs, tāpat arī ANO īpašais referents eh, Filipe Gonzāles Morales, un tāpat arī sveicu ministru Berneru, sirsnīgi sveicu arī Bulgārijas prezidentūru mūsu vidū. Uh, bet eh, tāpat arī sirsnīgi sveicu visus mūsu godājumos viesus un runātājus. Sveicījos Eiropas parlamentā Libe komitejā. Mēs eh, Libe komitejā, kā jūs zinat, eh, risinām dažādus ļoti sensitīvus un sarežģītus jautājumus, kas saistās ar mūsdienu problēmām. Un šodien mums ir paredzēta starp parlamentārā komiteja, kur mēs runāsim par migrāciju, uh, Uh, legālajiem ceļiem. Un mēs vēlamies uh, šodien nodrošināt uh, rezultatīvu viedokļu apmaiņu. Liels paldies, um, ka esat ieradušies. 39 deputāti no dalībvalstu parlamentiem ir ieradušies pie mums no 16 dalībvalstīm un arī vienas Eiropas ekonomiskās zonas valsts. Es domāju, ka tas skaidri parāda viņu interesi par šīs dienas tematu. Tāpat arī sveicam divas apmeklētāju grupas no Gambijas un Turcijas. Šķiet, ka viedokļu apmaiņas starp dalībvalstu parlamentiem un Eiropas parlamentu par legālajiem ceļiem un integrāciju attiecībā uz Eiropas darba kārtību migrācijā ir ļoti mm, aktuāls un sensitīvs temats. Šie jautājumi ir pašlaik eh, politisko un arī sabiedrības diskusiju centrālais punkts daudzās valstīs. Parlamentā mēs daudz strādājam pie šiem jautājumiem, taču tam nebūs nekādas jēgas, ja mēs nenodrošināsim diskusijas ar dalībvalstīm. Šīs dienas starp parlamentārā tikšanās nodrošina īpašu iespēju parlamentāriešiem gan Eiropas, gan arī dalībvalstu parlamentu līmenī aprināties ar Eiropas iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām un uh, domnīcām. Šodien mēs varam domāt par to, kāda ir Eiropas Savienības reakcija uz migrācijas izaicinājumiem, kā tie tika aprakstīti 2015. gada Eiropas komisijas darba kārtībā par migrāciju. Es uh, sirsnīgi sveicu mūsu vidū komisāru Avramopolus. Kolēģi, uh, Tas viss balstās uz četriem pīlāriem, kā labāk nodrošināt migrācijas pārvaldību. Tāpat arī e, plānā bija paredzēti priekšlikumi, kā tiek galā ar nelegālo migrāciju, kā stiprināt robežu kontroli, kā stiprināt kopējo e, bēgļu politiku un tāpat arī kā veidot e, jaunu politiku attiecībā uz legālo migrāciju. Mēs gribētu zināt, ko esam sasnieguši praksē. Tieši tas ir šīs dienas temats. Eiropas parlaments šeit, Liebe komitejā, ir izvēlējies visaptverošu pieju, pieņemot 2016. gada rezolūciju par situāciju vidusjūrā, kurē runa arī par to, ka ir vajadzīga visaptveroša Eiropas Savienības pieeja migrācijai. Nedrīkstētu tur aizmirst par ilgtermiņa perspektīvām attiecībā uz migrāciju, proti mūsu kontinentam ir vajadzīgi migranti, ņemot vērā ar vien sliktāko demografisko situāciju. Uh, Ārkārtas pasākumi attiecībā uz migrāciju, kolēģi, noteikti ir ļoti būtiski, un mums vajadzētu domāt arī par legāliem ceļiem migrācijā. Mums ir jātīsta darba migrācija, un ir jāveido arī um, holistiska pieeja tā, lai mēs varētu pārvaldīt cilvēku mobilitāti ilgspējīgā veidā. Šī rezolīcija, kolēģi, vēl ar vien ir um, vadmotīvs Eiropas parlamentam, vedot sarunas par kopēju Eiropas patvērumu sistēmu. Un uh, domājot par uh, zilās kartes uh, programmas pārveidošanu, šie jautājumi ir tikpat aktuāli. Šeit parlamentā šo programmu plaši atbalstīja, tāpat arī komisija ir devusi savu atbalstu, bet šeit mēs redzam, ka dalībvalstīs vēl ar vien ir daudz problēmu. Uh, Uzskatu, ka tas ir simboliski, tas eh, parāda, ka mēs neesam panākuši progresu attiecībā uz eh, legālajiem migrācijas ceļiem. Tāpēc jautājums ir par to, vai šī migrācijas darba kārtība ir devusi rezultātus, ja runa par labāku migrantu integrāciju, kas eh, nāktu par labu gan šiem migrantiem, gan arī uzņēmē valstīm. Tātad šie Legālie migrācijas ceļi, par tiem mēs ļoti daudz runājam. Mēs gribētu zināt, kāda ir šī jaunā politika attiecībā uz legālo migrāciju. Vai Eiropas Savienības sniedz atbalstu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs? Mēs gribētu redzēt, vai mēs varēsim atrast atbildes uz šiem jautājumiem. Man ir ārkārtīgi liels gods atklāt šo konferenci kopā ar Svetāno kungu, kurš ir mans kolēģis no Bulgārijas parlamenta. Svetāno kungs vada Eh, iekšējo lietu un eh, sabiedriskās kārtības eh, nodaļu, un es viņam dod tagad iespēju uzrunāt visus klātesošos. Lielas paldies, ka ieradāties! Komisārkungs, Morāškungs. Lība komitejas priekšādātāja kungs, godāmie kolēģi, šīs dienas interparlamentārajā sanāksmē. Es vēlētos visiem pateikties par ieguldītajiem pūliņiem, mēģinot nodrošināt situācijas normalizāciju Eiropas Savienībā attiecībā uz migrāciju. Jūs noteikti atcerēsieties, kas notika Eiropā pēc 2011. gada arābu pavasara tāpat arī, kas notika pēc Sīrijas kara un pēc 2015. gada, kādas bēgļu plūsmas mums nācās pieredzēt. Es vēlētos norādīt, ka ārkārtīgi svarīgi ir pēc diviem gadiem, pēc 2015. gada 13. maija, kad mēs pieņēmām darba kārtību attiecībā uz migrācijas politiku, mums vajadzētu apspriest visas Eiropas pasākumus migrācijas pārvaldības jomā. Es gribētu atbalstīt Morais kunga teikto. Mums vajadzētu domāt par to, kā izveidot legālus ceļus. Mums ir jārod vajadzīgie risinājumi mūsu problēmām. Tāpat Mums ir jāierobežo nelegālā migrācija. Jūs noteikti visi atceraties, kas notiek ar valstīm, kas ir pirmās uz frontes līnijas, piemēram, Grieķija un Bulgārija. Lielākajai daļai no šīm valstīm nācās vislielāko nastu nest tieši uz saviem pleciem. Es gribētu jums pastāstīt, ko mēs esam uh, iesākuši pēdējo gadu laikā, lai nodrošinātu normālu dialogu ar Turciju. Kā jūs zināt, Turcija dod savu ieguldījumu nelegālās migrācijas plūsmu apturēšanā. Bulgārija un Grieķija no savas puses dara visu, kas ir to spēkos, lai padarītu Eiropas ārējās robežas eh, daudz drošākas. Mēs domājam arī par citiem um, likumdošanas failiem, tātad te ir runa par mm, priekšlikuma projektiem attiecībā uz legālajiem migrācijas ceļiem. Es eh, gribētu atbalstīt Marāšu kungu teikto attiecībā uz eh, zilās kartes dosie. Šis dosie kopā ar citiem dos mums iespēju piesaistīt Eiropai kvalificētus darbiniekus. Šie cilvēki nodrošinās pievienoto vērtību, un tas ļaus arī vērsties pretī populismam, kuru mēs piedzīvojam. Populisms ir ļoti plaši izplatīts tieši nelegālo migrācijas plūsmu dēļ. Es vēlētos arī pateikties Avramopulus kungām par viņa uh, apņēmību strādāt pie visiem migrācijas politikas aspektiem. Viņa darbs ir ļoti augstu vērtējams. Dalībvalstu parlamenti jau tagad zina, ka Avramopols kungs ir gatavs un labprāt arī viesosies visās dalībvalstīs, lai diskutētu ar parlamentiem par to, kas būtu darāms, kādu politiku vajadzētu pieņemt, lai radītu uh, šos legālos ceļus, kas nodrošinās mieru un labklājību Eiropas Savienībā. Ārkārtīgi būtiski ir likt uzsveru arī uz atpakaļ uzņemšanas līgumiem. Tas ļaus veicināt novēršanas darbu, tas ļaus ierobežot tās migrācijas plūsmas, kas ir nevēlamas mūsu valstīs. Šeit es runāju par tām plūsmām, ko um, jo īpaši veicina cilvēku kontrabandisti, kas ar to nopelna ļoti lielu naudu. Ko es vēl varētu piebilst? Iespējams, vēl pāris vārdu par parlamentāro dimensiju. Es ceru, ka kopā ar Murāšu kungu un kopā ar visiem pārējiem uh, mēs varēsim apsvēr, ap, apspriest visus aspektus attiecībā uz migrāciju Sofijā, un tas notiks pēc mēneša. Es domāju, ka kopā mēs būsim daudz spēcīgāki. Liels paldies arī Murāšu kungam par to, ka viņš ir radījis visu vajadzīgo atmosfēru un nosacījumus. Viņa darītais palīdz mūs visus vienot. Mēs uzskatām, ka mūsu paveiktais attiecībā uz nelegālās migrācijas apkarošanu būs viens no galvenajiem tematiem laikā līdz nākamajām Eiropas parlamenta vēlēšanām 2019. gadā. Tas arī būtu viss, priekšādātāja kungs. Es ceru, ka visi parlamenti aktīvi piedalīsies visos pasākumos attiecībā uz migrāciju, kas vēl sekos. Tāpat arī mums būs jāapspriež dažādi dosieji, silās kartas direktīva un tā tālāk. Mēs vēlamies integrēt visus ārvalstniekus, kas jau atrodas Eiropas Savienībā. Lielas paldies, Citāno kungs! Es varētu arī piebilst, ka Notiks eh, arī diskusijas pirms eh, iekšlietu un tieslietu padomes eh, šonadēļ Bulgārijā, un tur arī sāksies pirmās sarunas par šiem tematiem Bulgārijas prezidentūras ietveriem. Tad tagad sāksim pirmo mūsu darba sesiju, un es sirsnīgi vēlos sveikt mūsu runātājus. Šajā sesijā tas būs komisārs Avramopulus, viņam ir jādodas prom 9.45, jo viņam ir jātiekas komisāru kolēģijā. Tāpat arī uzklausīsim Bernerkungu. Viņš ir iekšlietu ministra vietnieks un pārstāv Bulgārijas padomus prezidentūru. Tāpat arī sveicam Filipi Gonzālesu Moralesu. Viņš ir ANO īpašais referents cilvēktiesību jautājumos. Uh, un arī Sāhinkungs mums pastāstīs par šo pašu tematu. Pirms eh, došu viņiem vārdu, es vēlētos izstāstīt īsi par procedūru, kā mēs šodien organizēsim mūsu debates un kā jūs varēsiet pieteikties runāt šajās debatēs. Dosim vārdu diviem deputātiem no dalību valstu parlamentiem un vienam deputātam no Eiropas parlamenta, līdz viss runātājs saraksts būs izsmelts. Varbūt tas izklausās sarežģīti, bet jūs redzēsiet, ka viss ļoti labi darbosies. Dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem ir jāizpilda veidlapas, ja viņi vēlas izteikties debatēs, un lūk šīs veidlapas, ko es tagad rādu, jums ir jāizpilda un jānodod zālziņiem. Ja neesat jau to izdarījuši, tad uh, varat to darīt. Runātājs sarakstus mēs sastādīsim balstoties uz šīm veidlapām un es ceru, ka visi, kas vēlas izteikties, varēs arī to darīt. Tātad eh, ir izskatīti visi organizatoriskie jautājumi, un tāpēc labprāt došu vārdu Avramopulus kungām, lai viņš uzsāktu mūsu diskusijas. Everybody. Uh... Labrīt, Klaud! Labrīt visiem! Godāmie kolēģi, ministri, Cvitānam kungs. Esmu ārkārtīgi priecīgs, ka varu pastāstīt par eh, savām domām par šo tematu parlamentu organizētajā sanāksmē. Paldies, Klaud, par uzaicinājumu. Šodien tiekamies starp parlamentāro komiteju sanāksmē, kur mēs runāsim par juridiskajiem migrācijas ceļiem. Laikā, kad migrācijas un bēgļu krīze ir eh, bijusi tik milzīga, nav vienkārši runāt par legālajiem ceļiem un integrāciju. Tomēr mēs eh, arī nevaram atļauties eh, novērtēt šos jautājumus par zemu. Iespējams, ka tie nešķiet steidzami, bet tie noteikti tuvākajā nākotnē kļūs ļoti aktuāli, ja mēs tiem nepievērsīsim uzmanību uzreiz. Tieši tāpēc šī konference un visu jūsu klātbūt pārstāvot daudzas dalībvalstis nāk īstajā laikā, un tas arī parāda, ka mums ir visas vajadzīgās iespējas, mums ir arī politiskais atbalsts, un mums ir jāuzņems atbildība par uh, legālo migrāciju un integrāciju. Investējot legālajā migrācijā un integrācijā mēs neizdarā, mēs neveicam nekādu labdarību. Mēs domājam par sociālo kohēziju, stabilitāti un ekonomiku. Mums ir jābūt viedākiem un proaktīvākiem. Mums ir jāstājas pretī legālajiem izaicinājumiem un jāveicina integrācijas politika Eiropā ir pienācis laiks pāriet no krīzes pārvaldības modeļa uz ilgtermiņa struktūrālu pieju migrācijas pārvaldībā. Nodrošinot legālus ceļus, kas atbalsta migrantu integrāciju mūsu sabiedrībā, mēs radīsim stūrakmeņus ilgtermiņa struktūrālai pieejai. Vienlaicīgi būtu svarīgi arī nošķirt atšķirīgus legālos ceļus. Jūs noteikti šodien to darīsiet. Cilvēki Eiropā drīkst ierasties legāli dažādu iemeslu dēļ. Tieši tāpēc jautājums ir, kā mēs pārvaldīsim un regulēsim šos ļoti atšķirīgos juridiskos izaicinājumus. Nesenā bēgļu krīze ir parādījusi, ka Mēs nevaram pieļaut, ka cilvēki turpina riskēt ar savām dzīvībām, izvēloties bīstamus ceļus, pa jūru vai pa sauszemi, kaut arī vienīgais, kas viņiem ir vajadzīgs, ir aizsardzība. Pārvietošanai ir jākļūst par visbiežāk izmantoto ceļu, nodrošinot bēgļiem legālus iekļūšanas veidus kopš 2015. Eh, gada, un mēs visi noteikti atceramies, kas eh, togad notika. Eiropā tika absolūti pārsteigta, tā bija nesagatavota un nezināja, kā rīkoties šādā situācijā. Kopš 2015. gada ir izveidotas divas ļoti veiksmīgas pārvietošanas programmas Eiropā, kas ir ļāvušas uh, 26 tūkstošiem migrantu gūt pajumti dalībvalstīs. Šīs programmas trīs beigsies, un 2017. gada septembrī komisija paziņoja par jaunām programmām, kas ir paredzētas 50 tūkstošiem personu, kam ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība, un kuras ir jāuzņem dalībvalstīs līdz 19. gada oktobrim. Mēs esam saņēmuši 40 eh, tūkstošus apsolījumu no 19 dalībvalstīm. Komisija nodrošinās 500 miljonus eiro dalībvalstīm, kas nodarbosies ar pārvietošanu. 10 tūkstoši katrai pārvietotajai personai tiks piešķirti no Eiropas Savienības budžeta. Papildus esam arī nodrošinājuši pastāvīgu pārvietošanas ietveru. Tas notika 2016. gada jūlijā. Tas ir paredzēts, lai koordinētu Eiropas Savienības rīcību un izveidotu vienotu procedūru ar kopīgiem kritērijiem. Tas ir ļoti būtisks reformas elements, domājot par mūsu tālāko Eiropas patvērumu sistēmu. Šī reforma ļaus izveidot eh, saskaņotus noteikumus, lai atvieglotu sociāli ekonomisko bēgļu integrāciju. Bez vienošanās par Dublinu un par solidaritāti, solidaritāti mēs nevarēsim nodrošināt struktūrālu un ilgtspējīgu migrācijas politiku ilgtermiņā. Es sadarbošos ar Bulgārijas prezidentūru un arī ar šī parlamenta deputātiem, lai panāktu vienošanos līdz jūnijam. Es gribētu apsveikt Bulgārijas prezidentūru par to, ka tā ir apņēmības pilna virzīt šos jautājumus uz priekšu. Vienlaicīgi, kaut arī mēs zinām, ka vairāk nekā 60 tūkstoši cilvēku ir pārvietoti visā pasaulē, vairāk nekā 250 miljonu cilvēku atrodas kustībā dažādu iemeslu dēļ. Mēs dzīvojam cilvēku mobilitātes laikmetā. Tieši tā vēsturnieki vēlāk runās par mūsu gadsimtu, un mums ir jākļūst ekspertiem šīs mobilitātes pārvaldīšanā. Mēs zinām, ka Eiropai migranti būs vajadzīgi, Eiropa ir kontinents, kas noveco. Mēs turpināsim investēt esošajos darbspēkos, bet mums ir arī jāatzīst fakts, ka Eiropai būs vajadzīgs talants arī no ārpuses, lai mēs varētu atbalstīt ekonomisko izaugsmi un veicināt Eiropas konkurētspēju. Domājot par to visu, 2016. gadā komisija nāca klajā ar priekšlikumu stiprināt Eiropas zilās kartes programmu. Darba spēka un prasmju meklēšana Eiropā norāda uz to, ka mums ir eh, jāuzlabo Eiropas Savienības un tās dalību valstu pievilcība kvalificētiem darbiniekiem no ārvalstīm. Pašlaik Eiropas Savienības un dalību valstu zilo karšu skaits ir daudz mazāks nekā konkurējošās valstīs, piemēram, ASV, Kanāda, Austrālija. Revision... Pārskatīšanā mēs eh, mēģinam tikt galā ar eh, trūkumiem, nodrošinot, lai šī programma kļūtu pievilcīgākā, uzlabojot tiesības, kas ar to saistās. Mēs nevēlamies stāstīt dalību valstīm, cik daudz kvalificētu migrantu tām vajadzētu uzņemt. To mēs nevaram darīt. Mēs arī nevēlamies stāstīt darba devējiem vai darba tirgumu, cik daudz ārvalstu strādnieku viņiem būs vajadzīgs. To mēs nevaram pateikt, bet mēs vēlamies, lai sistēma kopumā būtu pievilcīgāka, elastīgāka un mobilāka. Es patiešām augstu vērtēju Eiropas eh, parlamenta sniegto atbalstu, un jo īpaši vēlos pateikties eh, savam draugam Klodam. Es ceru, ka tiks panākts um, ambiciozs kompromiss un ka mēs to izdarīsim pirms jūnija. Es uh, paļaujos uz Bulgārijas prezidentūru, domāju, ka viņi mums palīdzēs. Legālā migrācija neatiecas tikai uz kvalificētiem darbiniekiem. Tieši tāpēc esam uzsākuši tā saucamo fitness check Eiropas Savienības uh, legālās migrācijas tiesību aktos. Esam ar jums konsultējušies par šiem jautājumiem, un šīs atbilstības pārbaudas tiks pabeigtas līdz gada beigām. Es priecājos, ka visas iesaistītās personas ir izrādījušas lielu interesi par šiem jautājumiem. Pašlaik mēs analizējam saņemtās atbildes. Legālā migrācija ir ļoti būtisks komponents mūsu attiecībās ar trešajām valstīm, pārvaldot migrāciju. Tieši tāpēc mēs pašlaik strādājam kopā ar dalību valstīm, lai attīstītu konkrētus uh, darba migrācijas pilotu projektus ar atlasītām trešajām valstīm. Noslēgumā kāds ļoti svarīgs, bet bieži piemirsts jautājums, kuru jūs uh, šodien arī apspriedīsiet - integrācija. Sociālā un ekonomiskā integrācija, kas ir jāattiecina uz visiem tiem, kuriem ir tiesības palikt Eiropā. Tas ir ļoti būtiski mūsu nākotnes sabiedrības eh, kohēzijai un stabilitātei. Migrācijas politika būs veiksmīga tikai tādā gadījumā, ja migrantu integrācija attīstīsies veiksmīgi. Mums ir eh, vajadzīgs vajadzīga mm, visaptveroša pieeja. Tieši tāpēc esam iesaistījuši arī privāto sektoru un dažādus sociālos un ekonomiskos partnerus, kuriem vajadzētu pātrināt dažādas iniciatīvas, piemēram, darba devēja par integrāciju vai arī integrācijas partnerības. Gudāmie kolēģi, dāmas un kungi! Mums ir pavērusies iespēja mēs vairs nesmam tajā pašā situācijā, kur atradāmies pirms diviem gadiem. Migrācija ir daudz stabilāka un kontrolējamāka, bet, protams, ka mums ir um, jābūt modriem. Mums ir jāskatās nākotnē, un tas ir jādara gan gudrā, gan arī ambiciozā veidā. Mums ir jāizveido tāda migrācijas politika, kas nākotnē varētu labi darboties. Spēcīga legālā migrācija integrācijas pasākumi ir ļoti būtiski elementi tālākajai dzīvei. Lielas paldies, ka devāt man iespēju apmainīties ar jums viedokļiem un vēlu jums uh, labas, interesantas diskusijas. Es uh, paļaujos uz jūsu atbalstu nākotnē. Paldies! Thank you, Paldies, komisāra kungs, un Es saprotu, ka jums ir jāsteidzas projām, bet, eh, protams, ka mēs eh, sazināsimies rakstiski, un es zinu, ka kā Eiroparlamentārieši, tā arī Nacionālo parlamentu deputāti ļoti augstu novērtē, kā jūs darīto, tā jūs tikko teikto. Un tagad eh, došu vārdu Bernerkungam, kas pārstāv Bulgārijas prezidentūru, un es tikai vēlējos piebilst, ka šis pirmais eh, pusgads ir pilns ar izaicinājumiem. Padomē ir jāizskata vesela virkne eh, dokumentu, un es, protams, eh, nevēlos, ka jūs sajust spiedienu no parlamenta puses, un tomēr lielākā daļa no padomē šobrīd izskatāmajiem dokumentiem ir da daļēji vai tieši vai netieši saistīta arī ar mūsu komitējai svarīgiem jautājumiem. Tātad vārds jums. Paldies. Paldies, Marojas kungs, Cvetāno kungs, godātiem. Godātais Abramnopols kungs, godātie parlamenta deputāti, paldies par šo uzaicinājumu piedalīties šajā starpparlamentārajā konferencē, ko organizē Eiroparlamenta Libe komiteja. Man tas ir ļoti liels gods šeit pārstāvēt Bulgārijas prezidentūru. Pēdējo gadu laikā tieši migrācijas jautājumi un migrācijas efektīvas pārvaldības jautājumi ir lielā mērā sāsinājušies, un vispārē runājot par migrāciju, tas šķiet ir kļuvis par Eiropas Savienības darba kārtības centrālo jautājumu un pēdējo gada notikumi skaidri parāda, ka aktīva rīcība migrācijas plūsmas pārvaldīšanā idejām un darbībai ir jānāk no Eiropas līmeņa. Tas eh, ietver kā sadarbību ar trešajām valstīm, tā arī ar starptautiskajām organizācijām un citām iesaistītajām pusēm. Bulgārijas prezidentūra ir gatava sadarboties, un mēs esam gatavi piemērot holistisku skatījumu migrācijas pārvaldībā. Tādu skatījumu, kas ņemt vērā kā iekšējo, tā arī ārējo dimensiju migrācijas politikas veidošanā. Šādā kontekstā Bulgārijas prezidentūra turpinās iesākt to darbu, un esam pārliecināts, ka ar laiku mums izdosies e, galveno uzmanību pārcelt no migrācijas krīzes pārvaldības akūtos apstākļos līdz ilglaicīgi, uz ilglaicīgu skatījumu, lai migrācijas plūsma būtu paredzama, lai ieejas ceļi Eiropas Savienībā būtu pārskatāmi, tas Eiropā ir ļoti svarīgi. Eiropas rīcība ir sava veida piemērs visai pārējai pasaulē, un nav pieļaujams, ka mēs eh, neļaujam Eiropas Savienībā ierasties cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams, un legālu iebraukšanas ceļu izveidošana Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga. Bulgārijas prezidentūras laikā mēs turpināsim jau iedibinātās iestrādnes migrācijas sakārtošanā, kas nākt par labu visām iesaistītajām pusēm. Patreizējie izaicinājumi, ar kuriem sastopas Eiropas Savienības dalību valstis, tādi izaicinājumi kā iedzīvotāju novecošanās, darba spēka trūkums. Mēs varam šīs problēmas atrisināt tikai tad, ja mēs veiksmīgi un viedi pārvaldīsim migrācijas plūsmu bet tam ir nepieciešams arī dalību valstu ieguldījums, tam ir nepieciešams zināšana paaugstināšana. Tikai tā mēs varam cerēt uz eh, arī darba tirgu sakārtošanu dalību valstīs. Šādā sakarā mēs ceram, ka mums izdosies panākt vienošanos eh, starp visiem eh, likuma pieņēmējiem tā saucamās zilās karteņas jautājumā. Proti mēs vēlamies radīt kopīgu pamatu, kopīgu vīziju par to, kā padarīt Eiropas Savienību pievilcīgu trešo valstu iedzīvotāju vidū, kā padarīt Eiropu konkurētspējīgāku treš, saistībā ar trešajām valstīm un e, kā padarīt trešo valstu iedzīvotājiem ierašanos Eiropā gludāku. Šobrīd eh, Eiropā pieejamie legālās migrācijas instrumenti, tādi kā studenti ierašanās studēt un sezonālo darbinieku ierašanās. Mēs eh, šādā veidā mēģinam piesaistīt cilvēkus, kuriem ir dalību valstīm, dalību valstu darba tirgum nepieciešamās prasmes un zināšanas. Tādējādi mēs vēlamies stiprināt Eiropas Savienības eh, patvērumu, meklē, meklēš, patvērumu pieprasīšanas sistēmu, tajā skaitā stiprinot arī pārdalīšanas rīkus. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības durvīm ir jābūt atvērtam tī, atvērtām tiem, kuriem ir nepieciešama juridiska aizsardzība. Vēl bez šiem juridiskajiem rīkiem mēs um, vēlamies strādāt arī pie kopienas rīku uzlabošanas, lai aizsargātu tos, kuriem aizsardzība ir nepieciešama lielā mērā. Tas eh, būs daļai dalību valstu kompetencē un daļai arī pārvietošanas un pārmitināšanas programmas atbildībā. Mēs esam gatavi strikti iestāties pret dažādiem pārkāpumiem, un tomēr mums ir jāsaprot, ka 2000 un 2007. gadā pieņemtie mehānismi migrācijas plūsmas pārvaldībā. Šiem mehānismiem ir jāuzrāda konkrēti rezultāti. Tātad vīzu mehānismi, ciešākas sadarbības mehānismi un um, ir paredzēti arī bezvīzu režīmu atcelšanu vismaz uz laiku, ja tiek uzskatīts, ka izcelsmes valsts var būtiski palielināt migrācijas plūsmu. Mēs ceram uz progresu šajos failos un ceram arī uz jūsu atbalstu. Tātad mēs mēģināsim rast pareizo un adekvāto līdzsvaru starp bezvīzu režīmu un uh, likumīgu migrāciju. Pie tam mums vīzu režīmi ir jāpiemēro arī mūsdienu pasaules izaicinājumiem. Un šeit eh, vēlamies griezties pie komisijas ar lūgumu vīzu harmonizācijas virzienā. Esam gatavi strādāt pie vīzu koda grozījuma iesniegšanas un pie vīzu informācijas sistēmas regulas. Uh, Ar šiem likumdošanas aktiem mēs eh, ceram, ka migrācijas pārvaldība tiks eh, uzlabota, palielināsies drošība un palielināsies arī kontrola uz Eiropas ārējām robežām. Bulgārijas prezidentūras laikā mēs eh, strādāsim pēc būtības globālā līmenī migrācijas plūsmas pārvaldībā un ceram, ka Eiropas Savienības spēcīga un pārliecinošā loma arī migrācijas kodeksa izveidošanā būs būtiska. Mēs eh, vēlamies izveidot tādas politikas un mehānismus, kas eh, ļaus izcelsmes valstī palielināt prasmes un uh, tie migranti, kuri no Eiropas Savienības atgriežas savās izcelsmes valstīs, lai viņu prasmes tiktu stiprinātas šajās valstīs. Vēl bez tam uzskatām, ka lielāku uzmanību būtu jāpievērš migrācijas iemeslu izvērtēšanai un varbūt arī novēršanai. Un tas eh, ciešā mērā ir saistīts ar ilgspējīgas attīstības darba kārtību līdz 30. gadam. Mums ir nepieciešams holistisks skatījums uz migrāciju, un Bulgārijas prezidentūras laikā mēs ciešāk sadarbosimies, arī veicinot pragmātiskāku dialogu ar tranzītu un migrācijas izcelsmes valstīm. Mēs vēlamies um, veicināt pieejamo rīku labāku izmantošanu un arī valetas plāna labāku īstenošanu esam gatavi individuāli sadarboties ar trešajām valstīm, lai to pilns potenciāls izpaustos. Esam gatavi, ka esam pārliecināti, ka partnerības līgumi uzlabos mūsu spēju labāk pārvaldīt migrāciju, un e, mūsu skatījumam ir jābūt tādam, lai Eiropas ekonomika no migrācijas, no migrācijas iegūtu, lai reģioni varētu labāk attīstīties, īpaši tie reģioni, kurus ir piemeklējusi nabadzība, un tas ciešā mērā ir saistīts arī ar migrācijas iemeslu izskaušanu. Tās trešās valsts, kuras ir gatavas stiprināt savu sadarbību ar Eiropas Savienību, tās um, ir gatavas pašas veidot savu migrācijas plūsmas pārvaldību, kā arī uzņemt un darba tirgu integrēt atpakaļ atgrieztos migrantus. Tāpēc eh, mēs Eiropas Savienībā esam izveidojuši tā saucamos eh, strateģiskos reģionus, tie reģioni, kuri ģenerē migrācijas, migrācijas plūsmu. Esam gatavi strādāt pie jaunas iniciatīvas, eh, kas ļaus Eiropā likumīgi ierasties migrantiem, un esam gatavi labāk sadarboties ar trešajām valstīm. Esam pārliecināti, ka tas nāks par labu kā migrācijas skaitļu samazināšanai, tā arī Eiropas darba tirgumu. Bulgārijas prezidentūra ir gatava strādāt pie jauna likumīga ietvara un likumīgu migrācijas ceļu ieviešanas, tādējādi izkaušu, izkaužot nelegālo migrāciju. Un es esmu pārliecināta, ka nākotnes migrācijas politika īpaši likumīgie ieejas ceļi, likumīgie pārejas punkti mums palīdzēs sakārtot migrācijas procesus. Paldies! No īpašais eh, ziņotājs cilvēktiesību un migrāciju jautājumu. Žabas mikrofonu. Okay. During my term on the mandate, which I assumed last August, I will work to strengthen the protection of... Kopš augusta, kad esmu strād, strādāt, es uh, strādāšu pie migrantu jautājuma uh, grupa, kas cieši no mm, uh, tad, tad šīs mazaizsargādības un neredzamības. Migrācija nav problēma, arī migrāti nav problēma, bet pavisam kas cits ir problēmas, kas var rasties no neadekvātu politiku un valstu prakšu īstenošanu. Uh, Un tad arī jautājums ir par to, kā valstis pārvalda migrāciju. Migrācija ir pastāvējusi un arī pastāvēs. Ja tas ir cilvēku dabā meklēt labākas iespējas, labāku dzīvi ģimenēm un sev daudz faktori ietekmē to, kādēļ migranti, kāpēc, kādēļ un kur viņi migrē. Galvenokārt viņi migrē nabadzības, vardarbības, diskriminācijas un. Uh, sliktas pārvaldības dēļ. Piesaistas faktori ir uh, darba, roku vajadzība un ģimene apvienošanās. Migranti galvenokārt dodas tur, kur ir darba vietas, kur viņi sāk var sākt integrēties un veidot nākotni saviem bērniem. Arī sabiedriskās diskusijas pār šiem faktoriem ir ļoti sēklas. Bieži vien uh, migranti vienkārši tiek uh, nosaukti par darba zagļiem, dāmas un kungi. Uh, Ziemeļdaļā ir darba vietas migrantiem. Bieži vien žanti vienkārši tiek nosaukti par darba zagļiem, dāmas un kungi. Ziemeļdaļā ir darba vietas migrantiem. Bieži vien žībā um, ir aktuvēs un tam līdzīgi. Bieži vien migranti arī saskaras ar vardarbību un eksploatāciju sev un ģimenēm. Migranti bieži vien uh, strādā netīru un uh, bīstamu darbu. Mm, Ziemeļu valstu ekonomikās demogrāfija mainās Eiropas valstīs un e valstīm tagad ir jāskatās jāraugās ar jaunu skatienu uz nav pelnījis, par bēgli, kas ir jāatbalsta un migrantu, kas nav neko pelnījis. Tas ir nevietā. Uh, represīvās policija, eh, pol, politikas, kā arī atbilžu trūkums uz nepieciešamajiem žēlas, kādēļ cilvēki pamat savus izcelsmes valstis un kādēļ darba ņēmēji un galmērķie viņas vēlas nodarbināt. Šī migrācijas krīze, kā to sauc, tas ir politiskās gribas krīze. Un, eh, ierobežojumi ir daļa no migrācijas Un tad mēs redzam arī, kā tādējādi vienkārši tiek tērēt resursi. Gan mani priekšteči, gan es esam analizējuši reiz migrācijas politikas, esam vairāk kārt arī brīdinājuši. Es arī par es Turcijas vienošanos par vienošanos ar Lībiju, jo es iespējams tādēļ pārkāpju starptautisko cilvēktiesību standārtus. Bažams tas tikai rada ciešanas uz ārējām robežām. Uh, Patiesībā tik daudzu cilvēku ciešanas norāda uz to, ka Eiropas Savienības robamāku un arī drošāku, legālāku mobilitātes politiku valstis, tā, tas palīdzēs valstīm atrisināt arī demografiskās ekonomikas migrācija atbalsta attīstību un labklājība imigrācijai ir arī pozitīva ietekme uz, nodarb, uz uh, nodarbinātības paudz investīcijā. Tas, uh, arī var veicināt viņu devumu attīstībai un samazināt negatīvu populistu uh, migrantu reprezentāciju migrācijas politikas, kas atvieglot migrantu mobilitāti un sniedz valstīm arī nepieciešamo robežu kontroli. Lai atvieglot mobilitāti, valstīm ir jāpalielina, viņiem arī darbu, veicot nepieciešamās identitāšu pārbaudes valstīm ir uh, dzīvot uh, slēpenībā, viņi vēlas dzīvot uh, droši un izvēlēties pieejamas mobilitātes opcijas. Viņi Viņi drīzāk maksās par vīzu, nevis kontrabandistiem par pārvešanu. Līdz ar to valstīm ir jāsniedz atbilstīgi risinājumi. Uh, arī uz robežām sniedzot reģistrēšanas dokumentus, lai viņi varētu droši ar savām ģimenēm uh, šķērsot robežas bez riska. Mērķis pārvaldības mobilitātei ir palīdzēt migrantiem izmantot legāls ceļus, lai viņi varētu sasniegt galamērķu valstis, samazinot arī jo, um, migrantu tirzniecības tīklu. Ir valstīm jā, atzīst arī, kādi ir migrācijas piesaistes faktori, lai arī varētu tad aizpildīt šādas darba vietas. Kad arī migrācijas kanāli neatspūguļo migrāci, darba tirgus vajadzības, tad migranti visdrīzāk nokļūs kontrabandistu rokās un kļūs par eksploatācijas ļaunprātības upuriem šo kontrabandas aburto loku, lai cilvēki varētu integrēties re, legālā darba tirgū, tā būtu no tā iegūst darba ņēmēji un devēji. Sniedzot atvērtas darba vīzas, arī tas samazinās darba eksploatāciju. So, sniegs iespējas arī integrēties bēgļiem un Esam pareicinējuši arī šīs izmitināšanas programmas bēgļiem. Ir arī jauni humanitārie kanāli. Tas nodrošinās arī to, ka bēgļi neriskēs ar savām bērnu dzīvībām kontrabandas operācijas. Tas samazinās um, kontrabandista tīklu un arī tas uh, palīdzēs bēgļiem nonākt galmērķu valstī. Kā paskaidroju iepriekš, tad nelegālais darba tirgus ir kā magnēts nereģistrētai migrācijai. Tas ir viens no lielākajiem piesaistes faktoriem, lai eksploatētu migrantu strādniekus. Taču ļoti sarežģīti samazināt ievērojam šos nelegālos darba tirgus īpaši jau celtniecības nozarē, lauksaimniecībā, aprūpē, zivsaimniecībā, veselības aprūpē. Rak. Un tad mēs redzam, ka politiķi ir vienaldzīgi, migrantu sūdzības netiek ņemtas vērā, vai, vai arī viņi tiek vienkārši izsūtīti no valsts. Ir jāreaģē, nekropļojot darba tirgu, jāstiprina darba inspekciju mehānismi, lai īpaši apkarotu tos darba mm, devējus, kas eksploatē migrantus. Jābūt proaktīvām uh, regula, e, legalizēšanas procedūrām, lai migranti varētu tikt sociāli, ekonomiski integrēti jaunajā valstī. Paldies. Thank you very much, Mr. Gonzalez. Paldies, Gonzēlis Morales kungs. Pirms pārēju pie mūsu uh, pēdējais runātājs šorīt. Kāds no jums ir uh, šeit atstājis gredzenu? Kāds pazaudējis gredzenu, tātad. Uh, ja kāds ir šī gradzena īpašnieks, tad piesakieties un jūs saņemsiet apakaļ. Es nejokoju, šis gredzens te ir priekšā. Un tad diskrēti mēģināsim šo gredzenu jums arī atdot. Un diezgan suris ir reāli, bet nu tā tas ir. Kolēģi, es saprotu, ka ir parlamentārieši ar lielu integrācijas jautājumu pieredzi savās valstīs un reģionos. Un tad nākamā runātāja arī runās tieši par šo jautājumu. Viņai ir bijusi īpaša pieredze. Un te es runāju par Fatmas Šainu. Gazientē pilsētas pašvaldības vadītāji, tie, kur nav bijuši Gazientē Turcijā, tad šī pilsēta uh, 2016. gadā tika izvirzīta arī Nobela miera prēmijai, jo viņi palīdzēja Sīrijas bēgļiem, uzņēma 15 tūkstošus bēgļus īsā laikā. Un tad, nu, Tas ir divreiz vairāk uh, nekā Eiropas Savienība ir izmitinājusi savā teritorijā pagājušā gada laikā. Lūk, līdz ar to Šahins kundze var pastāstīt par to, kā re... nekā Eiropas Savienība ir izmitinājusi savā teritorijā pagājušā gada laikā. Lūk, līdz ar to Šahins kundze var pastāstīt par to, kā, re... kā var integrēt bēgļus. Uh, Esam līdz ar to ļoti priecīgi viņu arī šeit uzklausīt un uh, vērts jums desmit minūtēm. Un, protams, sveicam jūs mūsu vidū. Paldies, priekšsēdāja kungs. Gudētais komisārkungs, uh, gudētie dāmas kungi deputāti, kā šodien eh, arī teica divi iepriekšēji runātāji, tad um, mēs manā provincijā Gaziantepā arī eh, saskaramies ar tādu problēmu un realitāti, ka īsā laikā mums bija jāuzņem visai liels skaits bēgļu. Aicinu arī apskatīt, kā mēs esam to īstenojuši Gaziantepā ir valsts, ko ir atzinusi UNESCO kā kultūras mantojuma pilsētu, jo mēs esam vēsturiski pilsēta un esam arī slaveni ar savu uh, virtuvi. Um, mēs atrodamies ļoti vēsturiskā, antīkā um, teritorijām šo pēdējo gadu laikā. Un jūs redzat arī attēlus uz uh, ekrāna, šie attēli, kas uh, mūs ir šokējuši. Un nu, vienkārši mēs uh, uzdevām sev jautājumu, ko varam darīt, lai palīdzētu šiem bēgļiem. Un Turcijā mēs īstenojam atvērto durvju politiku, empātijas politiku attiecībā uz bēgļiem. Arī uzdevām jautājumu, kā piešķirt aizsardzību šiem bēgļiem, kas ieradās no Sīrijas. Mūsu valsts šodien ir tā valsts, kura uzņemas vislielāko smagumu uzņemot, integrējot bēgļus. Ja mēs runājām par bēgļu izplatīšanu, vai pareizāk sakot, izmitināšanu visā pasaulē, jūs saprotat, ka tikai desmit valstis uzņem uh, visu pasauļu bēgļus. Šeit jūs redzat uh, manas valsts uh, kārtiņu, jūs redzat, ka dienvidā austrumos, arī Gaziantep reģionā mēs uzņemam vislielāko skaitu bēgļu. Protams, ka tas maksā dārgi, jūs jau to noteikti nojaušat. Eiropas Savienība uh, ir noslēgusi vienošanos ar Turciju, tāpat kā ar starptautiskajām organizācijām. Mums ir ļoti svarīgi saņemt nekavējoties finanšu līdzekļus, lai mēs varētu uzņemt visus šos bēgļus. Diemžēl mēs vēl joprojām gaidām šo finansiālo palīdzību. Jūs redzat atšķirības starp uh, to naudu, ko piešķir Turcijas valdība 30 miljārdi un ko pieņem starptā, ko piešķir uh, starptautiskās institūcijas, kas ir tikai divi ar pus miljārdi. Bēgļu problēma, tā nav tikai kaut kāda pagaidu pārejas problēma, nē, šī problēma ilgs, līdz ar to ir jāīsteno ātri integrācijas politika. Esam strādājuši savā valstī, lai pavisam ātri uh, izstrādāt uz sociālos plānus, un tādējādi mēs varētu garantēt harmonizētu dzīvi starp vietējo, uh, vietējiem iedzīvotājiem un bēgļiem. Mūsu pilsētā mēs esam uzņēmuši ļoti daudz bērnu, līdz ar to nācās atvērt arī skolas, lai varētu šos bērnus izglītot skolas, kas jau bija Gazientep skolā, nebija uh, tik lielas, lai varētu uzņemt arī vēl papildus bēgļu bērnus. Līdz ar to nodrošinājām arī viņiem jaunos sociālos pakalpojumus, un nu jau septiņus gadus esam paredzējuši īpašu fondu, kur nodrošinām šo bērnu izglītību, tieši tāpat kā to daram ar mūsu vietējiem bērniem. Tad arī esam atvēruši centru Eh, kas eh, veids dažādas pētījumus, kādus tieši, nu, par to, kā labāk integrēt bēgļus, kā ar viņiem strādāt. Pētām arī to, kā uzņemt eh, cilvēkus, kas atrodas trimdā. Jūs arī redzat pavisam ātri šeit uz ekrāna attēlus, ko mēs esam paveikuši. Esam atvēruši dažādus sociālos palīdzības centrus visās mūsu pilsētas pašvaldībās. Ir reģioni, uh, un centri, kur specifiski tiek uzņemti tieši sievietes un bērni, ar domu viņus tā kā izņemt no geto, jo tieši geto izplatās eh, terorisms, dusmas, eh, naida eh, šīs emocijas, un tad arī mēģinam viņām nodrošināt dažādu apmācību, arī māksliniecisku apmācību, ir tieši sievietēm atvērti centri, lai veicinātu dialogu starp bēgļu sievietēm un vietējām Uh, sievietēm. Ir ļoti mums svarīgi, mūsuprāt, arī veicināt šo cilvēcisko kontaktu starp cilv tām kopienām, ko mēs uzņemam un vietējiem iedzīvotājiem. Īpaši mūs interesē uh, un strādājam ar sievietēm un bērniem, kas ir piedzīvojuši vārdarbību. Tad uh, esam atvēruši arī aprūpes centrus, kur uzņemam tieši vārdarbībā cietušās sievietes un bērnus mēs izjutām nepieciešamību atvērt šāda veida aprūpes centrus, lai palīdzētu šiem cilvēkiem. Tālāk ir arī jautājums par uh, mājokļiem, kur izmitināt šos cilvēkus. Mēs uzsākām liels celtniecības darbus jau septiņus gadus strādājam pie uh, Uh, mājokļu celtniecības programmām, lai varētu izmitināt visus šos cilvēkus, bet ne tikai mājokļi. Esam paplašinājuši arī savus transporta sistēmas, um, ceramā ūdens piegādi, strādājam pie dažādas infrastruktūras. Ne tikai izglītība, kā to minēja brīdi atpakaļ, bet strādājam arī pie dažādām citām sociālajām infrastruktūrām un atbalsta. Bērni uh, Eh, saņēma aprūpi un palīdzību. Ir arī nepieciešamība pēc eh, papildus finanšiem, finanšu līdzekļiem, lai varētu aprūpēt bērns un arī eh, viņus, un arī, lai varētu uh, sūtīt skolās, un lai viņi varētu piedalīties pilnā izglītības ciklā arī sadalījām klases divās maiņās, rīta maiņā un vakara maiņā. Pateicoties tam, ka mums tagad ir arī jaunas skolas, varējām bērniem nodrošināt arī labāku apmācību un vairāk stundu. Tad ir arī bezdarba problēma, kas ir liela problēma. Un te ļoti būtiski ir izveidot tādas sistēmas, uh, lai nu, nemarginalizētu cilvēkus, kuriem nav darba. Un tad arī problēma ar dzēramo ūdeni un ūdens attīrīšanu. Mēs iegūstam naudu no grunts ūdeņiem, kas atrodas pat 100 km attālumā no pilsētas, un uh, tas nozīmē, ka esam uzsākuši tiešām milzīgus celtniecības mm, darbus par pilsētas pārvaldību organizāciju. Protams, ka tas nebija vienkārši. Patiesībā mēs pa ceļam un uh, organizējam jaunu pilsētu. Te ir ļoti svarīgi domāt arī par uh, dzīves kvalitāti, par uh, mājokļu infrastruktūras kvalitāti. Esam uzsākuši tiešām milzīgus infrastruktūras projektus, un tas viss ir jādara uh, steidzami, jo tieši tagad ir nepieciešami šie jaunie mājokļi, lai tie būtu arī pieejami uh, par lētu naudu, jo cilvēku skaits ir ievērojami palielinājies, un tas, protams, ietekmē arī mājokļu cenas. Tad šis spiediens um, uz mājokļu cenām, tas ir radījis saspīlējums starp vietējiem iedzīvotājiem un uh, jaunpienācējiem. Ir, protams, šķēršļi un izaicinājumi bēgļu integrācijā. Ir ļoti svarīgi šeit domāt par cilvēcisko aspektu, lai katrs varētu gūt uh, labumu nu, no tās labklājības, ko mēs piedāvājam. Te ir ļoti svarīga integrācija, svarīga integrācijas projekts. Šī iemesla dēļ arī lēmām izveidot šo šādu modeli Gaziente pilsētā. Izveidojām tādu sistēmu, kas ir arī, zinām, drošība apdrošināšana Eiropas Savienībai. Uh, jo ar Eiropas Savienības noslēgtajiem pro, projektiem mēs uzņemam ļoti lielu skaitu cilvēku, kas nedodas uz Eiropas Savienību, bet paliek pie mums. Esam izveidojuši šādu sistēmu. Tomēr ir ļoti būtiski, lai Eiropas parlaments tikai neapmierinātos ar uh, um, to, ka apsveic mūs ar panākto, ir jāiet vēl tālāk, ir jārisina integrācijas problēmas, ir ļoti arī specifiskas sociālās problēmas šo, re, šo bēgļu vidū. Mēs konstatējam, kā palielinās um, radikalizācija, jo šie cilvēki ir izolēti. Esmu sieviete, esmu māte, es vēlos, lai man bērni dzīvo mierā. Uh, Uh, pasaulē, kur nav karu, un uh, tādēļ ir jāatrod ilgtermiņa resinājumi, lai Turcijā un arī Eiropas Savienībā būtu šī uh, labklājība, kas būtu pieejama pilnīgi visiem. Tādēļ mēs jums piedāvājam Gazientep pilsētas modeli lai eh, aiz, mu, jo mums sieviešu tiesības, bērnu tiesības ir ļoti uh, svarīgas, kāds ir visā pasaulē, bet mums ir konkrēts modelis, ka es arī jums piedāvāju. Paldies, ka uzklausījāt mani. Lielas paldies, eh, Šahīns kundzē. Es domāju, ka jums ir vēl daudz kā stāstāmā, jums ir ļoti plašs. Vārds jums desmit minūtēm. Un, protams, sveicam jūs mūsu vidū. Komisār, dēļ raportūrumus. Paldies, priekšsēdāja kungs, gudētais komisāra kungs, gudētie dāmas kungi deputāti. Kā šodien eh, arī teica divi iepriekšēji runātāji, tad um, mēs manā provincijā Gazientepā arī uh, saskaramies ar tādu problēmu un realitāti, ka īsā laikā mums bija jāuzņem visai liels skaits bēgļu. Aicinu arī apskatīt, kā mēs esam uh, to īstenojuši. Gazientep ir valsts, uh, ko ir atzinusi UNESCO kā kultūras mantojuma pilsētu, jo mēs esam vēsturiski pilsēta un esam arī slaveni ar savu uh, virtuvi. Uh, mēs atrodamies ļoti vēsturiskā, antīkā um, teritorijām šo pēdējo gadu laikā, un jūs redzat arī attēlus uz uh, ekrāna, šie attēli, kas uh, mūs ir šokējuši. Un nu, vienkārši mēs uh, uzdevām sev jautājumu, ko varam darīt, lai palīdzētu šiem bēgļiem. Un Turcijā mēs īstenojam atvērto durvju politiku, empātijas politiku attiecībā uz bēgļiem. Arī uzdevām jautājumu, kā piešķirt aizsardzību šiem bēgļiem, kas ieradās no Sīrijas. Mūsu valsts šodien ir tā valsts, kura uh, uzņemas vislielāko smagumu, uzņemot, integrējot bēgļus. Ja mēs runājām par bēgļu izplatīšanu, vai pareizāk sakot, izmitināšanu visā pasaulē, jūs saprotat, ka tikai desmit valstis uzņem visu pasauļu bēgļus. Šeit jūs redzat uh, manas valsts. Uh, kārtiņu jūs redzat, ka dienvidā austrumos, arī Gaziantep reģionā mēs uzņemam vislielāko skaitu bēgļu. Protams, ka tas maksā dārgi, jūs jau to noteikti nojaušat. Eiropas Savienība uh, ir noslēgusi vienošanos ar Turciju, tāpat kā ar starptautiskajām organizācijām. Mums ir ļoti svarīgi saņemt nekavējoties finanšu līdzekļus, lai mēs varētu uzņemt visus šos bēgļus. Diemžēl mēs vēl joprojām gaidām šo finansiālo palīdzību. Jūs redzat atšķirības starp uh, to naudu, ko piešķir Turcijas valdība 30 miljārdi un ko pieņem starptā, ko piešķir uh, starptautiskās institūcijas, kas ir tikai divi ar pus miljārdi. Bēgļu problēma, tā nav tikai kaut kāda pagaidu pārejas problēma, nē, šī problēma ilgs, līdz ar to ir jāīsteno ātri integrācijas politika. Esam strādājuši savā valstī, lai pavisam ātri uh, izstrādātu sociālos plānus, un tādējādi mēs varētu garantēt harmonizētu dzīvi starp vietējo, uh, vietējiem iedzīvotājiem un bēgļiem. Mūsu pilsētā mēs esam uzņēmuši ļoti daudz bērnu, līdz ar to nācās atvērt arī skolas, lai varētu šos bērnus izglītot skolas, kas jau bija Gazientep skolā, nebija uh, tik lielas, lai varētu uzņemt arī vēl papildus bēgļu bērnus. Līdz ar to nodrošinājām arī viņiem jaunos sociālos pakalpojumus, un nu jau septiņus gadus esam paredzējuši īpašu fondu, kur nodrošinām šo bērnu izglītību, tieši tāpat kā to daram ar mūsu vietējiem bērniem. Tad arī esam atvēruši centru Eh, kas eh, veids dažādas pētījumus, kādus tieši, nu, par to, kā labāk integrēt bēgļus, kā ar viņiem strādāt. Pētām arī to, kā uzņemt cilvēkus, kas atrodas trimdā. Jūs arī redzat uh, pavisam ātri šeit uz ekrāna attēlus, ko mēs esam paveikuši. Esam atvēruši dažādus sociālos palīdzības centrus visās mūsu pilsētas pašvaldībās. Ir reģioni, uh, un centri, kur specifiski tiek uzņemti tieši sievietes un bērni, ar domu viņus tā kā izņemt no geto, jo tieši geto izplatās te uh, terorisms, dusmas, naida šīs emocijas, un tad arī mēģinam viņām nodrošināt dažādu apmācību, arī māksliniecisku apmācību, ir tieši sievietēm atvērti centri, lai veicinātu dialogu starp bēgļu sievietēm un vietējām uh, sievietēm. Ir ļoti mums svarīgi, mūsuprāt, arī veicināt šo cilvēcisko kontaktu starp cilv tām kopienām, ko mēs uzņemam, un vietējiem iedzīvotājiem. Īpaši mūs interesē uh, un strādājam ar sievietēm un bērniem, kas ir piedzīvojuši vārdarbību. Tad uh, esam atvēruši arī aprūpes centrus, kur uzņemam tieši vārdarbībā cietušās sievietes un bērnus. Mēs izjutām nepieciešamību atvērt šāda veida aprūpes centrus, lai palīdzētu šiem cilvēkiem. Tālāk ir arī jautājums par uh, mājokļiem, kur izmitināt šos cilvēkus. Mēs uzsākām liels celtniecības darbus jau septiņus gadus strādājam pie uh, mājokļu celtniecības programmām, lai varētu izmitināt visus šos cilvēkus, bet ne tikai mājokļi. Esam paplašinājuši arī savus transporta sistēmas, uh, um, dzeramā ūdens piegādi, strādāja pie dažādas infrastruktūras. Ne tikai izglītība, kā to minēja brīdi atpakaļ, bet strādājam arī pie dažādām citām sociālajām infrastruktūrām un atbalsta. Bērni uh, saņēma aprūpi un palīdzību. Ir arī nepieciešamība pēc uh, papildus finanšiem, finanšu līdzekļiem, lai varētu aprūpēt bērns un arī viņus, un arī, lai varētu uh, sūtīt skolās, un lai viņi varētu piedalīties pilnā izglītības ciklā. Un arī sadalījām klases divās maiņās, rīta maiņā un vakara maiņā. Pateicoties tam, ka mums tagad ir jaunas skolas, uh, varējām uh, bērniem nodrošināt arī labāku apmācību un vairāk stundu. Tad ir arī uh, bezdarba problēma, kas ir liela problēma. Un te ļoti būtiski ir izveidot uh, tādas sistēmas, lai nu, nemarginalizētu cilvēkus, kuriem nav darba. Un tad arī problēma ar dzēramo ūdeni un ūdens attīrīšanu. mēs iegūstam naudu no grunts ūdeņiem, kas eh, atrodas pat 100 km attālumā no pilsētas, un eh, tas nozīmē, ka esam uzsākuši tiešām milzīgus celtniecības hm, darbus. Par pilsētas pārvaldību organizāciju. Protams, ka tas nebija vienkārši. Patiesībā mēs pat ceļam un uh, organizējam jaunu pilsētu Te ļoti svarīgi domāt arī par uh, dzīves kvalitāti, par uh, mājokļu infrastruktūras kvalitāti. Esam uzsākuši tiešām milzīgus infrastruktūras projekts, un tas viss ir jādara uh, steidzami, jo tieši tagad ir nepieciešami šie jaunie mājokļi, lai tie būtu arī pieejami uh, par uh, lētu naudu. Jo cilvēku skaits ir ievērojami palielinājies, un tas, protams, ietekmē arī mājokļu cenas. Tad šis spiediens um, uz mājokļu cenām, tas ir radījis saspīlējums starp vietējiem iedzīvotājiem un uh, jaunpienācējiem. Ir, protams, šķēršļi un izaicinājumi bēgļu integrācijā. Ir ļoti svarīgi šeit domāt par cilvēcisko aspektu, lai katrs varētu gūt uh, labumu no tās labklājības, ko mēs piedāvājam. Te ir ļoti svarīga integrācija, svarīga integrācijas projekts. Šī iemesla dēļ arī lēmām izveidot šo uh, šādu modeli Gaziente pilsētā. Izveidojām tādu sistēmu, uh, kas ir arī, zinām, drošība apdrošināšana Eiropas Savienībai, jo ar Eiropas Savienības noslēgtajiem pro projektiem mēs uzņemam ļoti lielu skaitu cilvēku, kas nedodas uz Eiropas Savienību, bet paliek pie mums. Esam izveidojuši šādu sistēmu. Tomēr ir ļoti būtiski, lai Eiropas parlaments tikai neapmierinātos ar um, to, ka apsveic mūs ar panākto, ir jāiet vēl tālāk, ir uh, jārisina integrācijas problēmas, ir ļoti arī specifiskas sociālās problēmas šo, re, šo bēgļu vidū mēs konstatējam, kā palielinās um, radikalizācija, jo šie cilvēki ir izolēti. Esmu sieviete, esmu māte, es vēlos, lai man bērni dzīvo mierā. Uh, Uh, pasaulē, kur nav kāru, un uh, tādēļ ir jāatrod ilgtermiņa resinājumi. Lai Turcijā un arī Eiropas Savienībā būtu šī uh, labklājība, kas būtu pieejama pilnīgi visiem. Tādēļ mēs jums piedāvājam Gazientep pilsētas modeli lai eh, aiz, jo mums sieviešu tiesības, bērnu tiesības ir ļoti eh, svarīgas, kāds ir visā pasaulē, bet mums ir konkrēts modelis, ka es arī jums piedāvāju. Paldies, ka uzklausījāt mani. Vēlēs paldies, eh, Šahīns kundzei. Es domāju, ka jums ir vēl daudz kā stāstāmā, jums ir ļoti plaša pieredze, bet uh, Mēs vēlamies uzklausīt arī mūsu parlamentāriešus, kas arī ir ieradušies, lai pastāstītu par savu pieredzi. Liels paldies par jūsu prezentāciju, mēs to ļoti augstu vērtējam. Tagad, kolēģi, vērsīsimies pie jums. Liels paldies par jūsu pacietību, beidlapas. Danahī no Tautas partijas grupas Ungārijā. Monika Danahī no Ungārijas and, and everyone, if you could just speak. Varbūt jūs uh, varētu nerunāt ilgāk par komitejas dalībnieki Ungārijas valdības vārdā. Es varētu teikt lūko. Mēs ņemt vērā to, ka Ungārijai ir uh, citas atbildes uz šiem izaicinājumiem. Mums ir, mēs uh, esam pieņēmuši pilnīgi juridiskus pienākumus attiecībā uz bēgļiem. Migranti ir kaut kas cits. Un, um, runājot par the, the, the brilliant work done there, we're dealing gazientepu, jā, šeit ir runa dalīts sloks. Nav arī izpildīts um, solidaritātes pārvietošanas mehānisms, un Ungārija bija pirmā, kas pretojās šai solidaritātes pārkāpumiem. Uh, attiecībā uz tā saucamiem atpakaļ uzņemšanas līgumiem vai darījumiem, kas eh, tagad eh, tiek īstenoti. Protams, nepastāv Lībijas robeža apsārts, tie ir kaut kādi bruņoti grupējumi, kas tur darbojas. Un tā kā nav šādu drošu legālu ceļu, mēs atbalstam kontrabandistus, mēs īstenībā viņus uzkurinām. Mums vajadzētu radīt šādus drošus legālus ceļus, un mēs eh, gaidam rīcību no padomas puses. Gribētu dzirdēt no dalībvalstu parlamentiem, jo īpaši no tām valstīm, kur ir šīs investoru programmas vai zelta vīzas. Vai tiešām šīs valdības neizjūt nekādu kaunu? Mums ir jādomā par to, kā mēs tiksim galā ar demografiskajiem izaicinājumiem Eiropā. Vienlaicīgi tiek piešķirta zaļā gaisma, uh, tiek piešķirtas zelta vīzas bagātajiem migrantiem, kas vienkārši vēlas izmantot Schengenas sistēmu. Nav tiek piešķirtas zelta vīzas bagātajiem migrantiem, kas vienkārši vēlas izmantot Schengenas sistēmu naudas slēpšanai. Tagad Jose Alberto Martins Toledano no Spānijas iekšlietu komitejas. Yes. Es nevaru piekrīst Gonzāles kungam par to, ka šī nav problēma. Diemžēl tā ir problēma um, ekonomiskam uh, situācijā vai arī piedzīvo vardarbību vai pat risku tik nogalinātiem. Šī ir traģēdija un uh, tā mēs esam, protams, uh, tranzīta valsts, jo viņi dodas uz ziemeļiem, viņi šķērsto valstis, uh, kur netiek ievērot viņa tiesība. Ir arī galamērķu valstis, jo bieži vien sabiedrības pat sociāli, mentāli, arī juridiski nav sagatavotas, lai uzņemtu tik lielu un un masveidīgu cilvēku ierašanos, kuri tur ierodas, lai uzlabotu savu mm, dzīves apstākļus. Arī spār visām Eiropas Savienības dalību valstīm, īpaši tām, kurām ir jāsaskars ar šo problēmu un kur ir jāatrod arī solidārs risinājums bēgļiem un imigrantiem. Mm, tad arī uzskatām, ka ir eh, svarīgi strādāt pie dažādiem aspektiem, pie izcelsmes mūsu sabiedrībās. Uh, Līdz ar to es ceru, ka Eiropas Savienības darbs sniegs pozitīvu rezultātu šajā jomā, ka tas mums ļaus organizēt daudz integrētāku un legālāku imigrāciju. Lielas paldies! Lielas paldies, tagad ķeras. Lielas paldies, priekšādātāji! Mūsu pašreizējās problēmas galvenokārt ir izraisījusi milzīgā 2015. gada migrācija, kas pierādīja, ka Eiropas Savienība un tās dalībvalstis nav gatavas šim fenomenam. Nevēlos komentēt mm, Vācijas kancleres rīcību vai Eiropas komisijas eh, prezidenta rīcību. Nevienmēr šī rīcība bija izvēlēta pareizi, taču šajos divos gados Eiropas Savienība ir piekritusi, ka mums vajadzētu vērsties pret nelegālo migrāciju un vajadzētu iespējams eh, domāt par legāliem migrācijas ceļiem. Vēlētos uzsvērt, ka pilsonības jautājumos dalībvalstis ir suverēnas. Eiropas Savienībai nav savu pilsoņu, dalībvalstīm ir pilsoņi, un eh, tāpat arī eh, tās veido savu sociālo politiku un eh, tās arī ir tās, kas eh, rūpējas par migrantiem. Eiropas Savienībai nevajadzētu iejaukties šajos procesos un vajadzētu respektēt dalībvalstu tiesības pieņemt savus lēmumus šajā jomā. Arī dalībvalstis pašas ir spējīgas pateikt, cik lielu migrantu skaitu tās ir spējīgas uzņemt. Visi šie sociālie inženieri, kas eh, šeit darbojas komisijā, parlamentā vai ANO, es eh, vēršos pie jums, lūdzu, neuzliec, eh, neuzlieciet šādas vīzijas dalību valstīm. Šīs vīzijas nav akceptējamas dalību valstu pilsoņiem. Galu galā mums ir jārespektē mūsu pilsoņu viedoklis. Pilsoņi ir tie, kurus mēs pārstāvam, veidojot dalībvalstu un arī Eiropas Savienības politiku. Tagad Barbara Spinelli Eiropas parlamenta deputāti. Es vēlos arī pateikties arī Gaziente pilsētas mērei par uh, to visu, kas ir darīts. Gribētu uzdot jautājumu Gaziantepo mēras kundzei, uz ko arī bērni. Viņi strādā nelegāli vai legāli situācija. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Nāk... Τρία χρόνια μετά το 2015. Ωραία. Τρία χρόνια μετά το 2015. Divus vai pat uh, trīs gadus pēc uh, eh, 2015. gada mēs varam runāt par visu iespējamo, bet mums vēl ar vienu nav uh, E, jēdzīgu atbilšu. Uzskatu, ka Eiropas Savienībā pastāv pretrunas. No vienas puses mēs saprotam, ka mums ir e, demogrāfijas problēmas, iedzīvotāji kļūst arvien vecāki. Mēs mēģinam līdz ar to finansēt migrantu pieplūdumu, taču no otras puses mēs e, mēģinam uh, Um, sevi pasargāt no migrantiem, tas tiek darīts uh, drošības un arī citu apsvērumu dēļ. Jo īpaši mēs uh, vēršamies pret tām valstīm, kurām ir daudz migrantu. Es uh, domāju, ka Marāles kungs ļoti labi izgaismoja šo problēmu. Es esmu Lesbas salas pastāvīgs iedzīvotājs un tāpat arī esmu novērojis e, migrantu kustību šajā salā un centies arī palīdzēt šiem, šiem migrantiem, jo mūsu salā ar e, migrantu plūsamām saskaras jau gadu desmitiem ilgi. Migranti mums ir jāuzņem, mēs e, viņiem sniedzam atbalstu. kā jau es norādīju, Lesbas salā jau gadu desmitiem ilgi ir migrantu plūsmas. Gazientēpas mēri norādīja, ka uh, viņus arī skara šīs problēmas. Es uh, īsti nesaprotu, kāpēc uh, cilvēki nevēlas izprast mūsu situāciju. Es gribētu, lai viņi tad ierodas Lesbas salā un paskatās, kā mēs integrējam cilvēkus skolās, kā mēs nodrošinam veselības aprūpi, un vietējie iedzīvotāji šajā darbā aktīvi piedalās. Piemēram, manai meitai ir seši gadi, un 2015. gadā viņai bija trīs ar pusgadu. Un viņa man jautāja, kāpēc e, šie cilvēki nāk pie mums no jūras. Es viņai atbildēju, ka viņu valstīs ir karš. Un e, savā bērna nevainīgumā viņa man atbildēja, ka ģimenes definīcija būtu jāpaplašina. Uh, Mēs norādam to, ka ģimenes definīcijā ir jāiekļauj arī māsas un brāļi. Mēs uzskatām, ka tas būtu nepkatām, ka Eiropas ārējām robežām ir jābūt drošām un stabilām. Mēs arī priecājamies, ka pastāv plāns veidot tranzītu piešķiram šiem cilvēkiem bēgļa vai patvērumu status, tātad tā, le, legālo migrāciju un uh, patvērumu meklēšanu. Ja ir runa par darba tirgu, uh, Mums ir ļoti liela pieredze. Mums ir apmēram 450 tūkstošu ārvalstnieku, kas strādā mūsu valstī. Tie ir vai nu strādnieki, vai pētnieki, vai arī studenti. Uz Savienības dalībvalstu pilnvarā un suverenitātē pašas valstis var pieņemt lēmumu par to, kuri drīkst piedalīties darba tirgū. Ja ir runa par izmitināšanu, 60 miljonu cilvēku meklē mitekļus, un tāpat arī ir ļoti daudz miljonu cilvēku, kas šanas mērķis ir uh, nodrošināt uh, mītnes vietas pavisam sensitīvām cilvēku grupām, piemēram, tie ir bērni bēgļu nometnēs, kur netiek nodrošināta vajadzīgā medicīniskā palīdzība. 2015. gadā atradāmies, simt cilvēkiem bija gana daudz naudas, un arī pietiekami daudz spēka, lai to izdarītu. Bet visvājāko sabiedrības locekļus, eh, sievietes un bērnus, mēs eh, atstājām novārtā, viņi palika tur, kur viņi bija. Tieši tāpēc jautājums nav par pārmitināšanu, jautājums ir eh, attīstības palīdzība, investīcijas. Mums vajadzētu runāt par tirgu atvēršanu ar šīm valstīm. Mūsu ekonomiskā politika izraisa nabadzību šajās valstīs. Mūsu tirgi ir noslēgti un nepiemenciju. Mums ir jārunā par individuālu izvērtējumu. Mēs nevaram šeit runāt par masu migrāciju. Paldies, un pēdējais, kam dod vārdu, ir Jans Skopeks no Čehijas parlamenta. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es eh, arī vēlētos uzsvērt to, ka mums ir jānošķir, strikti jānošķir legālie un nelegālie migranti. Mums ir jānošķir tie, kuri kvalificēti meklē darbu un kuriem ir prasmes, un eh, nav pieļaujams, ka mēs šīs divas migrantu grupas eh, liekam vienā katlā. Čehija, vienmēr ir iestājusies par to, ka ir jāmēģina risināt migrācijas iemesli un nevis jācīnās tikai un vienīgi ar tās sekām. Tāpēc eh, atgriešanas, atpakaļ atgriešanas politikai ir jābūt daudz efektīvākai, tāpat arī cīņai pret eh, cilvēku tirzniecību. Runājot par kopīgo patvērumu meklēšanas sistēmu, tad ir jāmēģina panākt vienprātību dalību valstu vidū, jo ja Eiropa mēģinās uzspiest savus noteikumus, tas radīs tikai un vienīgi ieciršanos. Tāpēc eh, šobrīd Čehijas parlaments ir noraidījis pārvietošanas politikas eh, ideju, un eh, jūs nevarat vainot tikai un vienīgi dalību valsts par šādiem lēmumiem. Uh, ja patvērumu politikā Eiropas Savienības līmenī notiks izmaiņas, tad um, mēs e, pievienosimies tai un tomēr patvērumu meklēšanas sistēma nedrīkst tik ļaunprātīgi izmantota. Klausoties e, ievadvārdos un paneļa disku, paneļī sēdošo teiktajām, nevar jau nelegālu migrantu padarīt par legālu ar vienkāršu administratīvu lēmumu vai procedūras piemērošanu. Un e, es nedomāju, ka, noveco, ka Eiropas novecošanās risinājums ir migrācijas palielināšana. Uh, Es nedomāju, ka problēma ir tik ārkārtīgi liela, kā jūs šeit apgalvojat, kaut vai paraudzīsimies uz jauniešu bezdarba cipariem vecajās dalību valstīs, un tad jau ir skaidrs, ka taisnība jums pilnībā nav prieksēdētājs. Pasakos visiem, kuri piedalījās šajās diskusijās, īpaši dalību valstu parlamentāriešiem. Tā tad šis juridisko ceļu iedibinājums ir ļoti delikāts jautājums, bet eh, par integrāciju runājot, es saprotu, ka komisijai, parlamentām, padomai ir vairāk jāstrādā pie integrācijas jautājumiem, jo šobrīd ir skaidrs, ka tas ir tāds jautājums, kurā gan dalību valstīm, gan vietējām varas iestādēm ir jābūt pilnībā pārliecinātām, ka tās darbojas vienprātīgi. Par šīm tā saucamajām likumīgajām iebraukšanas avēnijām, joslām, tad um, šeit ir ļoti daudz improvizācijas, tā tad vēlreiz šis jautājums ir ļoti delikāts visām Eiropas Savienības institūcijām un dalību valstu parlamentiem ir jāsēžas pie sarunu galdu un jāmēģina vienoties. Un eh, mēs dzirdējām, kā dalību valstu, tā arī Eiroparlamentāriešu teikto. Es īpaši vēlētos pateikties eh, mūsu uzaicinātajiem viest, viesiem Filipa Gonzalesam Moralesam, Bulgārijas eh, prezidentūras pārstāvim Milko Berneram. Tā tad jūsu priekšā ir ļoti piepildīti sešu mēnešu darba mēneši. Un es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kuri ir mēģinājuši sagatavot šos sešus mēnešus. That... Vēlētos pateikties arī Fatmai Sainai, kas ir Gaziantepas eh, mēra. Paldies! Lieliski integrācijas piemēri, ar kuriem jūs dalījāties. Paldies kolēģiem! Un visbeidzot es vēlējos pateikt, ka Nav jau iespējams jēgpilni diskutēt par šiem delegātajiem jautājumiem, ja nav savstarpējas eh, saiknes starp dalību valstīm, eiroparlamentāriešiem un ekspertiem. Un dodamies uzreiz pie otrās sesijas. Vēlos pateikties eh, visiem paneļdiskusijās piedalījušiem, bet eh, nākamo mūsu paneļ sesiju bija paredzēts vadīt Sofijas Intveldei. Ah, sorry, um, do, do you, uh, was there a question that you wanted? Ak, bija jautājums, uz kuru jūs vēlaties atbildēt? Go ahead, yeah, I mean, if you... Jā, lūdzu, protams. Lūdzu, lūdzu. Jā, paldies. Godātais uh, Eiropa Eiropas eh, parlamenta deputāts uzdeva jautājumu par eh, bērnu da piespiedu darbu. Gazā, Gazajantepā ir ļoti daudz bērnu, kas eh, strādā tekstila rūpniecībā, apgalvoja parlamentārietis, bet es jau to pateicu savā prezentācijā. Ja netiks īstenoti prevencijas pasākumi, tad, protams, ka bērnu darbs tikai un vienīgi palielināsies, tomēr mēs eh, Gaziantepā esam izvēlējušies ceļu, ka bērni līdz 18 gadiem mācās. Tāpēc mums šobrīd ir izdevies sasniegt eh, līdz 18 gadu, ve... kā eh, bērni līdz 18 gadu vecumam 70% apmērā mācās. Eiropas Savienība, izpildot savas saistības un maksājot par skolu celtniecību, nodrošinās to, ka mēs vairāk bērniem varēsim sniegt palīdzīgu roku. Un es domāju, ka bērnu skološana ir viens no būtiskākajiem, kas mums ir jānodrošina. Par bērnu piespiedu darbu runājot, tad vienīgais risinājums ir to atstāšanu skolā. Priekšsādātājs, es saprotu, ka vēl ir daudz neatbildētu jautājumu, bet e, visticamākais, ka uz tiem es lūkšu visus atbildēt rakstiski. Un jūs arī variet uzdot savus jautājumus rakstiski runātājiem. Tātad, nākamā sesija, to bija paredzēts eh, vadīt Intvalds kundzē, kas ir referente par uzņemšanas eh, apstākļu direktīvu, bet eh, pēdējā brīdī viņi bija spiest atteikt, un vadības groži tiks nodoti citām. Es eh, burtiski vēl pāris minūtes vadīšu šo sesiju, bet eh, man palīdzēs Kinga Galas kundze, kas ir Liba komitejas priekšsēdētāja vietniece. Es vēlētos pateikties visiem galvenokārt Kingai par šās sesijas un šās konferences sagatavošanu. Bet um, tagad burtiski pāris minūtes iekams prezidijā apsēdiesies nākamie runātāji. Kamēr runātāji ieņem savas vietas, es eh, vēlējos šo to pateikt. So, colleagues, if you could please be seated. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Sāksim atkal strādāt. Too <laughs> There's a coffee machine outside, but uh, oh, that's not helping. Kafijas automāts ir ārpus zāles durvīm. Ceru, ka kafija jūs uzmundrinās, bet jebkurā gadījumā mudinu jūs. Start, so... Godātie kolēģi, sāksim otro sesiju. Come in, uh, but we're going to make a start. Ja ir vēl kāds kolēģis, kurš pēc jūsu zināšanas atrodas ārpus šīs telpas, tad eh, lūdzu aiciniet viņu atpakaļ. Tā tad Intveltas kundze, kā jau es to teicu, nevar vadīt šo sēdi, diemžēl viņai ir jārisina ģimenes lietas. Tā tad um, otrā sesija ir paredzēta par likumīgiem ceļiem, kurus uzraudzītu starptautiskā aizsardzība gados. Cilvēki, kuriem ir vajadzīga starptautiska aizsardzība un kuri mēģina nonākt miera ostā, Tādu cilvēku kļūst arvien vairāk. Diemžēl viņiem ir jāizvēlas eh, nedrošais ceļš pāri vidusjūrai. Mēs esam redzējuši nāšu žogiem. Daudz no jums tiešā veidā ir sastapušies ar šiem traumatiskajiem stāstiem, un visi mēs esam redzējuši attēlus. Šobrīd ir skaidrs, ka situāciju mēs varam atrisināt tikai cīnoties pret eh, cilvēku tirzniecību un cilvēku pārvadā gatavi runāt par to, ko darīt. Nebūsim naivi, ir jau skaidrs, ka brīnum nūjiņas nav, vēl jau vairāk šodienas konferencē mēs noteikti neradīsim visus risinājumus. Bet dalību valstu parlamentāriešu ieguldījums ir ļoti būtisks. Un ceru, ka mūsu sadarbība ar dalību valstu parlamentu vēl jau vairāk mūsu komitejā mēs darām visu, kas mūsu spēkos, lai šos jautājumus par drošiem ieejas ceļiem, par atpakaļ atgriešanu, par migrantu drošu uzņemšanu ir mums vissvarīgākais. Tomēr no solidaritātes jau neizvairīties. Šī idejas. Tā tad, kā jau dzirdējām, pirmajā sesijā parlamentā notiek ļoti intensīvs darbs, un pār par 40% Bulgārijas prezidentūrā izskatīto failu ir saistīti ar mūsu aktu un veidot arī jauni, ka darbs ir apjomīgs. Un eh, bieži vien šī krīze, par kur šodien runājam, trūkst politiskas gribas vai vismaz politiskas vienotības, lai to risinātu. Un eh, prezidijā šodien esam uzaicinājuši ekspertus Pirmajam došu vārdu Pīteram Asalivinām, kas ir apvienoto nāciju augstā komisāra bēgļu jautājumos pārvietošanas eksperts. Pēter, paldies jums, ka esat ieradies pie mums. Un du ir jau pateikusi, ka 18. un 19. gadā būs nepieciešams daudz vairāk izmitināšanas vietu, tiek lēsts, ka apmēram 40 tūkstoši. 16. gads bija tāds ļoti izšķirīgs gads un eh, apmēram 100 globālā līmenī. Un, eh, kā jau es teicu, tik augsti skaitļi nekad nav bijuši kopš kara laikiem. 16. gadā parādījās, eh, tika pieņemta arī bēgļu deklarācija, un arī tas bija izšķirīgs gads pēc parandumu, ko darīt, bēgļu un migrantu jautājumos. Bet uh, 17. gads politiska apsvēruma dēļ tika samazināts trīskārt uz 40 tūkstošiem. Tātad mēs, eh, griežoties pie Eiropas Savienības 1,2 eh, miljonu, kuriem būs nepieciešama izmitināšana, un eh, galvenokārt tie būs cilvēki ap vidus jūras, lai droši ierastos Eiropā. Un eh, mēs vēlamies redzēt papildus 40 tūkstošus izmitināšanas vietu, kā jūs noteikti būsiet dzirdējuši, ka ņemot vērā ļoti smagos apstākļus, kāds šobrīd valda līdz. Šobrīd vairāki simti evakuācijas pasākumu ir evakuēta, un tas pats attiec arī uz Itāliju. Mums apstākļos tātad izmitināti no decembra līdz martam, un ceram, ka šis eh, skaitlis gūs atbalstu. Šobrīd, kā jau es teicu, jaunās vietās, bet eh, dalību valsts jau ir apņēmušās tā kā īsteno šo skaitus. Ņujorkas deklarācijas eh, pielikumā Amerikas valstu un kā jau teicu, mēs eh, ar pārmitināšanas eh, cilvēku. Es atvainojos, ja pārāk daudz šeit mētājos ar skaitu, kā jau es teicu. Ir eh, ļoti daudz, kuriem ir nepieciešama pārmitināšana, un mēs vēlamies strukt šo cilvēku došanos projām. Kā jau es minēju, uzskatām deklarācija, dalību valsts ir devusi ļoti pozitīvu ieguldījumu un ceru, ka tas tā arī turpināsies. Pēdējo gadu laikā mēs, kurus varam izmantot, tāpēc mums ir jābūt fleksibli, fleksi, fleksibliem, jābūt radošiem, un tad mums kopīgi izdosies. 17. gadā skaidri parādījās tendence, ka izmitināšanas vietu skaits krītas. Tāpēc griežamies kā pie dalību valstīm, tā arī pie citiem partneriem. Tagad paskaidrošu, kā tālāk strādāsim. Būs neliels video vēstījums no Laks kundzes. Mūsu nākamā runātāja pār patvērumā likumiem, kas uh, piemērots Eiropas Savienībā, tad būs arī trīs eksperti atzinumi no nacionālajiem parlamentāriešiem. Uh, par Nacionālo aizsardzības eh, sistēmu, kas ir spēkā viņu valstīm arī ietekvarām Manlī no Francijas parlamenta, Nikolas Pārāskevopulus no Grieķu parlamenta un Sēmons Būsutils no Maltas parlaments. Arī Libe komitejā savu laiku Būsutil kungs bija šeit koordinātors. Sveicam jūs mūsu vidū. Sveicu jūs visus! Un tad jūs izteiksieties pēc šīs īsās ekspertas perspektīvas Violeta Moreno Laks, kas ir no Queen Mary Universitātes Londonā. Un tad Kinga Galvits, Lībija komitejas vicepriekšsēdētāja, aizstās Sofiju Inteveldi un turpinās vadīt mūsu konferenci. Paldies, Kinga, par to, ka man izpalīdzi. Nu, tagad, kolēģi,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 viņu dalību valstīs nodrošinātajiem ātrajiem ceļiem. Pirmajam došu vārdu Mundze, es eh, pavisam īsi. Es uzskatu, ka ir ļoti labi, ka Liba komiteja mums ir devuši šo iespēju diskutēt par migrācijas politikas eh, konkrētiem aspektiem, un eh, šobrīd, kā zinām, migrācijas politika tiek vairāk pārvaldīta ārkārtas situācijās. Valstis sastopas gan ar ārkārtas situāciju bēgļu eh, plūsmā, gan arī ar eh, finansiālām problēmām. Lībijā nošķirot eh, ekonomiskos migrantus no patvēruma meklētājiem nevienmēr ir viegli un šobrīd nav skaidrs, kā šo skaidro līniju starp divu veidu migrants mēs nevaram piemērot Eiropas migrācijas politiku. Kāpēc eh, dalību valstis mm, nevēlas integrētāk strādāt ar šo problēmu? Kāda ir politiku? Un eh, šobrīd šķiet, ka e, brīva pārvietošanās um, uzņēmumu vidū, tātad uzņēmumu pārvietošanās pasaulē ir vieglāka nekā. E, es vēlētos varbūt nedaudz pieš, pieskarties mūsu pieredzēji un uzsvērt to, ka Eiropas Savienībā ir jābūt izveidot pēc 15. 16. gada migrācijas viļņa. Tātad eh, cilvēki, kuri ierodās šajās, vajadzētu izveidot. Un, lai samazināt, lai mazinātu bēgļu vēlmi doties šajos bīstamajos ceļos, piedāvāju 15. gadā ir pieņemti vairāki mēri, un tomēr pavisam nesen Eiropas komisija Tādu vietu ir 34, 34 tūkstoši. Tātad pārvietošanai ir nepīs komisija jau ir piedāvājuši savus uh, priekšlikumus. Tāpēc uh, patreizējā atbildes pat, ja tās nav perfekts, mums ir jāorganizē patvēru meklētāju pārvaldība. Uh, arī jāiesaist dažādu valstu pilsoniskā sabiedrība un arī dīska iedzīvotāju novecošanās un imigrācija, ekonomiskā imigrācija būs vajadzīga un Eiropas Savienības interesēs ir organizēt šo darba imigrāciju. Un tagad mēs redzam, ka svarīgi Eiropas Savienībai sniegt kopīgu satvaru eh, ekonomiskajai migrācijai arī veicina profesionālo mobilitāti starp Āfriku un lielina ekonomiskā izaugsme. Uh, lai arī visi pilsoņi, arī politikas, veicina um, šo demokrātiju, kas vienājums, kas tad arī padarīs daudz kontrolētāku un pozitīvāku imigrāciju. Thank you, Mrs. Karamanli. Par šo uzaicinājumu sākšu ar dažiem ievadu vārdiem pēc tam, kad uzklausīju visus iepriekšējos runātājus. Nu, dažas valstis, piemēram, runā par solidaritāti, citas valstīs uzskata, ka savārīgāk ir pilsoņu. Tātad imigrantu un bēgļu kopienas, ja viņu klāta vienošanās ir noslēgta ar Eiropas Savienību un Turciju arī. Un tagad uh, Eiropai kopumā ir uh, arī jārēģē uz uh, šo nodrošināt uh, pēc iespējas labākus dzīves apstākļus, piemēram, darba līgums un tam līdzīgi. Par Tas ir ļoti svarīgs parametrs, runājot par imigrantiem un bēgļiem. Mēs nevaram viņus aiz sarežģītība, ģimenes stāvoklis, valodas kompetences. Esam kopš pagājušā gada mārta ieviesuši visai lielas izmaiņas. Man tā dalība valstīs. Bet ļoti daudzas valstis vēl nav vispār ievērojušas atvēlētās uh, kolonijas jaunu programmu. Pie, 50 tūkstoši cilvēku izmintināšanu. Uh, cilvēki, kas tāpat kā drošība. Tad arī ir jābūt pietiekamai informācijai, ko sniedz uh, kandidāts. Vienošana šis kritērijs, kas jau ir atzīts arī uh, starptautiskos tiesību aktos. Savukārt runājot, uh, mēs sniedzam pilnīgu uh, veselības vai daļēju veselības uh, apdrošināšanu tiem, kas nav pie... vienmēr tiek nodrošināta minimālā veselības aprūpa. Tālāk arī par izglītību apru un apmācības uz citām valstīm, nu, šeit arī šis drošības aspekts ir fundamentāls, bet, nu, ir dalība valstis, kas joprojām uh, Uh, ir ļoti negribīgas uzņemt šos cilvēkus un uh, īstenot uzņemšanas politikas. Taču, lai kāda būtu arī šī uzņemšanas politika, tas būs kompromiss